the president. Thank you. Okay, madam. Good afternoon, colleagues. Um, our sitting is resumed. Labdien, kolēģi, atsākam sēdi. Es gribu informēt, ka vakardienas uh, sēdes protokols ir izplatīts, un ja netiks saņemti nekādi komentāri, tad tiks uzskatīts, ka protokols ir apstiprināts.